klāstu. Godātie kolēģi, līdz ar to debatas par Baltkrieviju ir beigušās, un mēs varam sākt balsot. Pirmkārt, balsosim par sešiem rezolūciju projektiem par Šrilanku pēc ANO ziņojuma veiktiem pasākumiem. Ja es pareizi saprotu, tad ir mutiskais grozījums, ko grib izvirzīt Moraisa kungs. Jā, priekšsēdētāja kungs. Es šeit runāju Veronikas de Kaisers vārdā. Mēs aicinām augsto pārstāvu komisijas viceprezidenti, tāpat arī padomi un komisiju veikt tālākos pasākumus, lai stiprinātu atbildības atrašanu un iedibināšanu Šrilankā, un, mm, un lai atbalstītu arī ANO ziņojumu. Ir tīpaši nepieciešams tūlīt izveidot starptautisko tiesiskumu mehānismu. Vai kāds ir pret to? Van Ordenkungs, vai jums ir kas sakāms? Mums bija ļoti garas sarunas sešu politisko grupu vidū par šo konkrēto rezolūciju par Šrilanku. Rezolūcija, ko jūs redzat, ir kompromisa rezolūcija. Tajā neapšaubām ir elementi, kuri daudziem ir nepieņemami, un tajā nav elementu, kurus daudz no mums gribētu tur redzēt. Taču tāda nu ir vienošanās starp sešām politiskām grupām. Vienošanās paredzēja, ka nebūs arī nekāda grozījuma, ne mutiski, ne rakstiski, nekādā citā veidā. Es domāju, ka šāda grozījuma pār paziņošana un pieteikšana ir šīs vienošanās pārkāpums, un tas mūsu sarunām pārvelks vītru. Es domāju, ka mums ir jānoraida šāds pieteikts grozījums. Paldies! Tie, kas ir pret šāda grozījuma iesniegšanu, lūdzu piecelieties kājās, lai mēs redzam, cik cilvēku ir pret to. More than, more than enough, than... Man šķiet, ka tas ir vairāk nekā 10% no klātesošajiem deputātiem. Balsos